iecelšana. Man viņi ir jā, jāizsludina tāda, bet eh, pirmkārt ir atkal pieteikums par reglamentu. Lūdzu. Šulc, uh, eh, jā. Šulce kungs, priekšsādātāji. Rebeka Hāmsa. Mums ir priekšlikums. Šo pagaidu komisāru iecelšanu mēs ierosinām balsot par katru atsevišķi, nevis blokā. Kādēļ? Mana politiskā grupa ir pārliecināti, ka pirmkārt tas nav pamatoti, ja trīs mēnešus vispār mēs šeit ieceļam jaunus komisārus, tomēr, ja to mēs darīsim, Un, piemēram, ja komisārs Otingers, kas arī pārstāv mūsu pozīciju, un, diemžēl nevarētu panākt šādas idejas īstenošanu, tad būtu ļoti svarīgi, ka mēs tomēr diferencējam attiecīgo viedokli par katru atsevišķo kandidātu, lai tiešām būtu taisnīgi, un mēs līdz ar to nevēlamies balsot blokā pret visiem, un ja mēs varētu balsot par katru atsevišķu, tad um, mēs iespējams jums parādītu citu balsojumu, jo mēs vēlamies Katainena kungu jāatzīst, šobrīd nevaram balsot, mēs viņu vērtējam negatīvi. Tādēļ mēs aicinātu jūs pirmkārt eh, nodrošināt šādu iespēju balsot par iespēju balsot par katru atsevišķi. Savādāk tas vienkārši ir pilnīgi bezjēdzīgi. Šāda veida īstermiņa nominācijas ir nepieņemams ideiskas, un pirmkārt tas nozīmē, ka mums vajadzēs balsot pret vai nu labāk ar jums atturēties. Paldies, Kāmsas kundze! Herr Fox, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Fox, der Kungs. Bet mirklīt, mirklīt paklausieties, Foksa kungs. Vai šis ir par šo punktu vai par kādu citu? Lūdzu, tad. Uh, thank you, President. Paldies, priekšsādātāji. EKR grupa atbalsta uh, zaļo priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai par katru kandidātu balsot atsevišķi. Un ir viens kandidāts, ko mēs nevaram atbalstīt. Un tomēr jūs lēmums liks mums balsot pret visiem četriem kandidātiem. Tāpat arī visiem deputātiem vajadzētu apzināties, kādas ir finansiālās sekas šim balsojumam priekšsēdētāji. Vai jūs varat apstiprināt, kā nobalsojot par šiem četriem pagaidu komisāriem, viņi saņems visu uh, to labumu, kas izriet no viņu darba komisijā, tātad atlikušo savu dzīvi tikai tāpēc, ka viņi četrus mēnešus ir nostrādājuši komisijā. Vai tā būs? Thank you. Nee, alle nicht. Also. Herr Kommissar äh, Landner. Äh. Die, also die letzte Frage kann ich nicht beantworten. Šobrīd jums nevar atbildēt pēdējo jūsu jautājumu. Nezinu, vai uz atlikušo mūžu galam, nu nezinu, nezinu. Es wäre schön, wenn es so wäre. Für... Nu, nebūtu jau jums slikti, vai ne? Nu, labi, noskaidrošu jautājumu. Nu, ko jūs kliedzat? Jūs nemaz nezināt, kāda ir atbilde. Pārsteidzoši. Nu, labi. Pirmkārt, priekšsēdētu konferenci konstatējusi to, ka ir jābalso blokā. Tieši vakardien šo jautājumu no pārunājām. Es nobalsoju priekšsēdētu konferenci un lielais vairākums bija par to, ka jābalso par visiem kopā. Hāpsas kundzes priekšlikums pār katru atsevišķu balsot. Mums bija viens runa, bija runa par, vai kāds lūdzu vēlas izteikties pret šo priekšlikumu. Lūdzu, Zājarkungs. Cienījamie kolēģi, Mums eh, pavisam drīz būs cits balsojums par jaunās komisijas eh, kolēģijas locekļiem. Un mēs balsosim blokā par jauno kolēģiju. Priekšsādātāja konferences lēmums vienkārši izriet no tā nosacījuma, ka labi, šobrīd mums ir četri komisāri un arī balsojam par tiem blokā kopā. Vai jūs tiešām prasīsiet atsevišķu balsojumu arī vēlāk, nākamā balsojumā, vai kāds tad ir jūsu viedoklis šajā gadījumā? Es nedomāju, ka mums vajadzētu mainīt iepriekšējos lēmumus tikai tāpēc, ka daži kolēģi pārdomā. Komitejās savulaik bija iespēja, un jūs izmantījāt arī savu iespēju. Ekon komitejā jūs balsojāt pret, jūs zaudējāt, ja jūs gribat balsot pret tagad, arī varat to darīt, bet mēs neatbalstam šo atsevišķo balsojumu. Gut, meine Damen und Herren, ja, ne, Frau Zimmer, wir machen da keine Aussprache jetzt zu. Labi, par šo mums nevajadzētu uzsākt diskusijas. Uh, Bet tikai par reglamentu, jā? Ja? Eine Anfrage zur Geschäft. Jā, par reglamentu. Es gribētu īsti zināt, vai šī pēcteču iecelšana arī ir absolūti skaidri noteikts ar reglamentu, ka ir obligāti jābalso blokā, jo šeit galu galā mēs nebalsojam par komisiju kopumā. Man nav zināms šāds reglamentu pants, kas pieprasītu to, ka arī Pēc taču eh, komisāru pagaidu, komisāru iecelšana arī būtu jānosaka ar bloka balsojumu. Äh, Frau Zimmer, die Abstimmung. Zimmers kundze, blokošana, äh, balsošana blokā nav obligāta, bet obligāta äh, balsošana ir blokā, ja ir runa par visu komisiju. Par pēcteču, jeb atsevišķo komisāru apstiprināšanu, tas diemžēl nav precīzi atrunāts. Tas ir parlamenta paša rokās. Tieši tādēļ vakardien arī bija šī priekšsēdētā konference, un uh, tajā mēs arī šo tām pārnājām. Un es konstatēju, un pat es arī speciāli pieprasīju, lai nebūtu šis mans vienpusējs lēmums, es speciāli pieprasīju konsultācijas par šo jautājumu. Un priekšsēdētā konference uh, ar lielu vairākumu nolēma, ka jābalso blakām. Hamsas kundze ir tagad lūgusi tomēr koriģēt, ja labot šo priekšsēdot konferences lēmumu, un tādēļ es aicinu balsot par uh, šo Hamsas kundzes priekšlikumu. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kas atturas? Nu, pārbaudām elektroniski lūdzu. Pārbaudām elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Der Antrag ist abgelehnt. Noraidīts priekšlikums. Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung. Līdz ar to balsojam ar personālu balsojumu blokā par komisāru kandidātiem. Pirezijā. Lūdzu, vēl par reglamentu. Priekšsēdētājiem. 308. reglamenta punkts paredz to, ka parlamentam ir jāatbild arī par katra tiesību akta finanšu sekām. Un pirmkārt, tās ir jāpārbauda, kāds ir šis finanšu sekas, tas ir jākonstatē, jānosaka. Mans jautājums, vai ir apzināts finanšu sekas, ko radīs šis balsojums par komisāru iecelšanu uz trim mēnešiem? Ko mums parlamentā ir jāsaņem atbilde. Jūs esat mums parādā šo atbildi. Thank you. Diese Kommissare werden gewählt für den. Viņi tiek iecelti uz atlikušo komisijas um, periodu, tas nozīmē līdz 31. oktobrim. 1. novembrī stājas spēkā jaunā komisija. Līdz ar to jūs apliecina, ja no, ieceļat am, amatā komisārs, kurš tūlīt tad uzreiz stājas spēkā un ir spēkā līdz 31. oktobrim. Nu, lūdzu, paklausieties man, man līdz beigām. Tālāk saistītās uh, sociālās garantijas, pensijas tiesības. Tas jums ir tomēr ļoti labi zināms, es domāju, tur ir skaidri noteiktais reglaments par Eiropas komisijas locekļiem. Jums ir skaidri pieņemami šie noteikumi, visiem deputātiem ir pieejams, visi kandidāti ir arī deklarējuši savas finanses, finanšu intereses, tālāk par iespējamo ap, visu nodrošinājumu, ko nodrošina Eiropas komisija un Eiropas uh, citas iestādes. Tas viss jums ir pieejams uh, Eiropas uh, iestāžu dokumentos. Lūdzu, balsoziem! Ja jums šie noteikumi nav zināmi, Lukas kungs, Nu, savādāk jūs vienkārši tad pats sevi blamēt, jūs vienmēr esat ļoti labi informēts. Labi, līdz to balsosim par šiem četriem komisāra kandidātiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Mit Ja haben gestimmt 401. 421 par pret 170, 32 atturs. Līdz ar to četri komisāri un komisāres ir um, iecelts amatā. Nē, Gabriel. Gabriel. Ievēlētas. Ievēlētī. Labi, tālāk sāksim debats par jauniešu nodarbinātību. Komisāra Andor, vārds no jums lūdzu.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 Good morning, colleagues. Good... Labrīt, kolēģi. Tie, kas paliek uz nākošām debatēm, gribētu aicināt uh, sākt darbu, un tie, kas vēlas doties projām, lūdzu, tūliņ atstājiet zāli. Sāku šo darbu kārtības daļu ar dažiem paziņojumiem. So could I ask... Please, colleagues, could you clear the chamber? Cienījamie kolēģi, kas iet projām, lūdzu, klusiņām pametiet zāli. Paldies! Sākšu ar paziņojumiem, kā jau teicu. Kompetentās Spānijas varas iestādes ir informējušas par to, ka Javieris Kuso Permjūkungs ir ievēlēts, lai aizstātu Viliju Maieru kungu, sākot ar 2014. gada 15. jūliju. Rita, please, could I have some quiet? Lūdzu, klusuma zālē. Jums eh, te iepriekš bija pirmajā sēdes daļā ļoti pieredzējis eh, sēdes vadītājs eh, jūsu priekšā. Tagad jūsu priekšā ir ļoti nepieredzējusi sēdes vadītāja, tāpēc gribētu cerēt uz jūsu saprast, sapratni, bet jebkurā gadījumā būšu diezgan stingra. Tā tad turpināšu un lūdzu uzmanību. Joprojām redzu, ka zālē ir kolēģi, kas sarunājas, lūdzu, dodieties ārā no zāles. Tātad, atbilstoši uh, at, Eiropas parlamenta deputātu ielēlēšanas noteikumu 7. panta 1. punktam un 4. Uh, noteikumam 1. 4. punktam uh, parlaments ņem vērā Javieru Kuso pirmo ievēlēšanu un darbības sākšanu sākot ar 15. jūliju 2014. gadā. Es sirsnīgi sveicu mūsu jauno kolēģi un norādu, ka atbilstoši 3. noteikumu punktam uh, Uh, otriem paragrāfam līdz tam brīdim, kad viņa personīgā informācija būs uh, pārbaudīta un tiks dot informācija par jebkādiem strīdus jautājumiem. Minētais kungs var ieņemt savu vietu parlamentā un izmantot visas savas tiesības, kas izriet no uh, viņa uh, amata. Ar nosīm, ka viņš ir sniedzis savu deklarāciju un uh, nav nekāda neatbilstības secināta. Tāpat informēju jūs, ka esmu saņēmusi no tautas partijas grupas saņēmusi saņēmusi pieprasījumu izdarīt attiecīgus grozījumus komitejas sastāvā. Šo pieprasījumu saraksts tiks uh, publicēts uh, sēdes protokolā, ja vien nekādi iebildumi netiks izteikti līdz uh, protokola apstiprināšanai, tad mēs pieņemsim, ka šīs izmaiņas ir apstiprināts. Tā, tad tie bija mani paziņojumi, un tagad varam sākt šī rīta debates un vēlreiz.